el señor presidente. Priekšsēdētāja kungs. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. Abrimos la. Labdien, dāmas un kungi, dārgie kolēģi! Mēs tātad atsākam plenārsēdi un jums tika izdalīts iepriekšējās plenāra sēdes protokols, vai jums ir kaut kāda komentāra šai sakarā? Ja nē, tad uh, vakardienas plenāra sēdes protokols tiek apstiprināts. Atbilstoši šīs pēcpusdienas darba kārtībai, mēs tagad skatīsim Eiropas Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos komisijas priekšsēdētāja vietnieces uh, paziņojumus par neseno zemstrīci Haitī. Un pēc tam runās komisārs Deko kungs, bet pirms tam es došu vārdu baronesei Aštonai. Lēdija Aštona, es sveicu jūs Eiropas parlamentā un es gribu novēlēt jums visu to labāko jūsu jaunajā amatā. Lūdzu, vārds jums! priekšsēdētāja kungs. Liels paldies par jūsu jaukajiem vārdiem. Godātie deputāti, es gribēju informēt parlamentu par situāciju Haitī pēc 12. janvāra zem.